Kolēģinu un kolēģi. Dargie kolēģi un kolēģis, lūdzu ieņemiet vietas. Pat arī uh, ārlietu komiteja, nu nedaudz tā kā ieslīgst plenārsēžu zālē. Bet mums ir jāsāk uh, strādāt, uh, konstatēsim to, ka darba kārtība paliek nemainīga. Un konstatēja arī, ka šī arī ir vienīgā vieta, kur var pienācīgi nosvinēt uh, dzimšanas dienu. Un tādēļ, Lēdija Eštāna, es esmu ļoti pateicīgs jums, ka jūs uh, uh, veltat uh, mums laiku. Jūsu valstī būtu pēcpusdienas uh, dzimšanas dienas tēja. Uh, Lēdija Eštonē šodien ir dzimšanas diena, un tādēļ vēlamies jūs sirsnīgi sveikt un lūdzu pārziedi. Nun, uh... Un tagad regulārā viedokļa apmaiņa ar komisijas vicepriekšsēdētāju augsto pārstāvi Šodien īpaši runāsim ar Gimnihs sēdes Kopenhāgenā. Jautājumu loku, kā arī ar tiem jautājumiem, kas būs aktuāli nākošajā nedēļas nogalē un ar ministru padomu. Ir arī daudz jautājumu diskutējam ar tuviem austrumiem sausta saistībā ar uh, Jemenu, ar. Uh, par sadarbību starp Eiropas Savienību un Āzijas valstīm un uh, draudzības un sadarbības līgumiem. Bet, protams, mēs runāsim arī par praktiskiem jautājumiem, kas saistās ar jauno partnerības instrumentu cita starpā, un tas būs viens no tādiem jauniem būtiskiem ārpolitikas instrumentiem, kas ir, ir e, tikai augstās pārstāvis rīcībā, un e, par tā piepildījumu ar saturu cita starpā atbildēs arī parlaments. Tas ir plašs jautājumu loks. Mēs skatīsim arī Baltkrieviju un sankciju jautājumu, tāpat runāsim par Sīriju un varbūt arī visdelikātāko jautājumu šobrīd. Tas ir jautājums par Irānu un um, um kodolu uh, enerģijas tematiku, runāsim par to, kā izvairīties no bīstamas krīzes, par sarunām 5 plus 1. Un es domāju, ka Eštonas kundze spēja ne tikai vest pārunas, bet novest pārunas arī līdz noteiktam mērķim, noteiktam rezultātam. Bet tas ir atkarīgs, protams, arī no otras puses. Uh, Paldies, ka jūs šajā kritiskajā brīdī esat ar mieru mums izklāstīt jūsu pozīciju. Lūdzu, jums vārds. Thank you uh, very much, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji, un iesākumā es gribētu pateikties par uh, laimes vēlējumiem dzimšanas dienā. Vislabāk jūtos kopā ar jums. Priekšsēdētāji, Iesākumā gribu paziņot kaut ko, manuprāt, ļoti nozīmīgu, jo esmu ļoti sku, um, skumdināta par savā piezīmi sagrozīšanu vakardien. Es uh, Eh, nosodu viennozīmīgi slaktiņu pie Tulūzas skolas un paužu savu līdzjūtību visai Francijas tautai, īpaši oportuviniekiem. Vakardienas notikumos es neredzu nekādas paralēlas ar šo traģēdiju un citiem notikumiem vidējos austrumos. Priekšsēdētāji Jūs eh, pieminiet vairākus tematus mūsu šodienas diskusijai, un es savos eh, eh, sāk, ievadu runā gribētu ieskicēt šīs runas kontūrus, bet esmu pārliecināti, ka mūsu sarunas laikā mēs kā parasti varēsim arī skatīt šos jautājumus detalizētāk. Sākšu ar gimni Kopenhāgenā. Uh, jo, kā jau priekšsēdētāji jūs norādījāt, vairāk temati ir sarunās tur, un mēs runāsim par trim jomām. E, pirmais attiecas uz mūsu ārpolitiku pašreizajā ekonomiskajā klimatā. Cilvēktiesības, kā nodrošināt izmaiņas trešajās valstīs caur spiedienu un pamudinājumiem no Eiropas Savienības un gribētu katru mazliet komentēt. Par ārpolitiku runājot šajā pašreizējā ekonomiskajā klimatā, mums ir jābūt strateģiskiem un mums ir jāizmanto mūsu resursi, kuri, kā mēs zinām, vislabāk tiek izmantoti tad, kad mēs strādājam Eiropas līmenī. Citiem vārdiem sakot, e, mēs varam visu padarīt daudz labāk, e, kad esam visi 27. Un es e, jau sākotnēji runāju par spēcīga ārpolitikas dienesta izveidošanu, kas varētu būt maksimāli efektīvs mūsu e, kaimiņa attiecībās un ko mēs varētu attīstīt ar saviem strateģiskiem partneriem, gan divpusēji, gan arī cieši sadarbojoties ar dažādiem partneriem, lai risinātu nozīmīgos jautājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Mēs e, esam apsprieduši, kā panākt vairāk ar mazāk pūliņiem. Sinerģijas jautājums, kā vislabāk sadarboties ar dalībvalstīm, kā vislabāk tērēt mūsu līdzekļus, piemēram, e, kopīgā sadarbības ar pārējās darbības dienestu un dalībvalstīm Dienvidsudānas sakarā. Un arī to, kā delegācijās mēs varētu uzlabot e, vietējo sadarbību ar dalībvalstīm, taiskaitā piedāvājot vietus nacionāliem diplomatiem mūsu delegācijās, veidojot Eiropas namus Eiropas. Uh, Eh, savienībai un nacionālajām pārstāvniecībām, lai varētu eh, darboties vienviet un iegūt ekonomiski un iegūt no eh, kopīgas darbošanās. Priekšsēdētāji, par cilvēktiesībām esmu vienmēr to raksturojis kā sarkano pavadienu, kas vies cauri visam, ko mēs darām. Gribu apstiprināt to, ka ka esam iecerējuši iecelt īpašo cilvēktiesību pārstāvi kā daļu no paketes. Mēs vēlamies izveidot darbības plānu, kas būtu virzīts uz cilvēktiesību jautājumiem, un mēs vēlamies politisku paziņojumu par to, ko mēs vēlamies sasniegt un kādā veidā. Un, protams, mēs vēlamies ciešu sadarbību ar jums. Priekšstādātāji, it viss, ko mēs darām cilvēktiesību sakarā, uh, tam ir jābūt iestrādātam pilnīgi visos jautājumos, pie kuriem mēs strādājam, un tas nedrīkst eh, tikt skatīts izolācijā vai atsevišķās diskusijās vienkārši. It īpaši mēs apspriežam eh, reliģijas un ticības brīvību, kas ir ļoti jūtīgs un eh, E, komplicēts jautājums, atzīstot tās grūtības, ar kurām saskars kristiešu minoritātes mūsdienās, un mēs atzina, atzīstam to, cik svarīgi mūsu ir sadarbība ar viņiem, un arī šajā kontekstā mēs risinām jebkura veida diskrimināciju tiem, kas ar to saskars, tiem, kuriem ir savu ticība, tiem, e, kuriem nav nekādas ticības. Un mēs turpinām strādāt, kā jau es to uh, raksturoju tikko, sadarbojoties ar valstīm, ar kurām mums ir jāveido spēcīgas attiecības, lai varētu atbalstīt mūsu mērķus, ka, bet arī, lai atbalstītu mūsu viedokļus, vērtības un pārliecību. Mūsu rīcībā ir vairāki mm, rīki, Mēs esam panā, eh, panākuši zināmas izmaiņas Birmā ar diplomātisku spiedienu. Mēs uh, esam um, strādājuši ar Baltkrievijas jautājumiem, un mēs strādājam Baltkrievi, mēs strādājam, lai sasniegtu vairāk ar visefektīvākajiem līdzekļiem. Bet mēs nevaram izolēt uh, uh, sankcijas no dažādām uh, citām iniciatīvām. Sankcijas nekad netiek piemērotas izolācijā. Un ļoti lielā mērā saskaņu, saskaņā ar um, Votsona ziņojumu par sankcijām no parlamenta puses. Tālāk par pamudinājumiem runājot. Mums ir Eh, pieeja vairāk par vairāk. Tālāk mums ir 3M nauda, eh, mobilitāte un tirgus pieeja, bet 3M ir saīsināts no angļu valodas. Un mums, mūsuprāt, ir vienmēr jāturpina dialogs ar pilsonisko sabiedrību un ar opozīciju. Tas attiecas gan uz Sīriju, gan uz Baltkrievi, Baltkrieviju. Un mēs esam attīstījuši task force jaunas koncepcijas sadarbībā ar uh, Tunisiju. Uh, savedot kopā Eiropas institūcijas ar tiem, kas var e, sniegt ekonomisku un politisku atbalstu, lai valstis varētu pārveidoties e, no un e, savas pārmaiņas novest līdz galam. Priekšsēdētāji! Daudzgad finanšu schēmas jautājumi. Lisabonas līgums piešķīra Eiropas Savienībai instrumentus, lai varētu veikt eh, konsekventāku politiku, un mūsu rīcībā ir ārkārtīgi liels potenciāls ņemot vērā tās metodas, kas ir mūsu rīcība. Taču mūsu ticība ir atkarīga no tā, cik mēs adekvāti varēsim šīs prioritātes ieviest. Un tāpēc man ir jāiekļaut tūkstoša gadas attīstības mērķi, un mūsu priekšlikumos mēs turpinām būt lielākais atbalstītājs pasaulē trūcīgajiem un visneizsargātākajiem ar attīstības fondu un attīstības instrumentu. Tāpat arī mēs Eh, vēlamies būt kā izvēles partneris mūsu kaimiņu valstīm, ņemot vērā eh, pēdējo eh, notikumus, ņemot vērā arā pavasar notik notikumus. Mēs vēlamies, lai mēs varētu izmantot pienācīgi finansēt Eiropu kaimiņu attiecības instrumentu. Tālāk citi globāli jautājumi - klimata pārmaiņas, atbruņošanās jautājumi un citi var tikt risināti tikai ciešā sadarbībā ar pasaules valstīm. Eiropas Savienībai ir jāpliecina savu interesētību šajā jomā visā pasaulē. Partnerības instruments ir vislielākā inovācija šajā paketē. Un pilnīgi noteikti tas ir ārpolitikas instruments. Jūsu komiteja priekšsēdētāji ir ar e, centrālo, centrālo lomu šajās sarunās. Un mums ir jāparāda Eiropas pilsoņiem, ka mēs esam atbildīgi par budžetu, ko mēs plānojam uz nākamajiem gadiem. Mums ir jādomā par vērtību, ko mēs panākam ar saviem līdzekļiem un e, to, kā mēs varam e, nodrošināt vislabākos rezultātus. Es apzinos Eiropas parlamentā ambīcijas būt ar e, būtisku lomu gan reģionālā, gan pasaules mērogā, un es rēķinos ar jūsu atbalstu daudz gadu finanšu schēmu sakarā. Īsti es gribētu runāt par mūsu attiecībām ar reģionālajām organizācijām. Un ir tiesa īpaši šajā sakarā, ka tas attiecas uz arābu pasauli. Mēs apzināmies, ka reģionāla risinājumi ir nepieciešami reģionālām problēmām. Mēs e, strādājam ar Vidusjūras valsts savienību, kas ir ļoti nozīmīga sadarbība, un 43 partneri strādā pie kopīgas stratēģijas veidošanas ar Eiropas Savienību. Lēmums pārcelt risināt um, atsevišķus jautājumus uh, Eiropas institūciju rizināšanā, padarīs mums veidot konsekventāku pieju, un Eiromeda asamblēja ir turpinājusi, ir e, parādījusi to, cik nozīmīgs ir šis dialogs. E, gribu apliecināt cieņu Eiropas parlamenta lomai par paveikto darbu un vēl par e, darbu, kas tiks paveikts šajā procesā. Un es zinu no sarunām ar Šulca kungu, ka viņš ir cieši apņēmies turpināt darbu šajā jomā. Īpaši mēs pievēršam uzmanību Lībijas notikumiem, e, sadarbībā ar Arābu valstu līgu un e, mēs varam E, turpināt darbu Kairas grupā un atbalstīt darbu un pūliņus, e, lai atbalstītu Sīrijas tautu. Kā jūs zināt arī, mēs e, palīdzam Ārābu līgas valstīm viņu darbā un esmu pateicīgi kolēģiem, kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem arī mūsu sadarbība ar līča valstīm ir e, kļūst ievērojama. Gribu uzteikt mūsu sadarbību ar ģimeni un labās sarunas starp e, mani un ģenerāla e, sekretāru. Arī to apliecina. Jūs zināt, ka Līča padome ir iecerējis veidot ciešākas saites savu valstu vidū un integrācijas modelis ir Eiropas Savienība, viņuprāt un mēs varētu ar savu pieredzi viņiem palīdzēt šo mērķi sasniegt. Islāma sadarbības valstīs mūsu darbi ietvaros um, par Sīriju. Es pieminēju mūsu izveidoto kontaktu grupu. Pirmā grupa sanāksme notika 23. februārī, un uh, ierēģi sanāk kopā, kopš tā laika. Mēs apzinām, kādas uh, pārmaiņas Magrib valstīs un uh, vēlēšanas Alžīrijā. Uh, un mūsu dalība 5 plus 5 sanāksmē Romā apliecina mūsu gatavību atbalstam. Tagad es gribu pievērsties pie dažiem prioritāriem jautājumiem, kurus jūs priekšsēdētāji norādījāt. Pirmais un visteidzamākais ir Sīrija. Mūsu prioritāte, kā jūs zināt, ir nekavējoša vardarbības eh, pārtraukšana un piekļuvu humānai palīdzībai. Un mēs esam apņēmušies uh, iesaistīties darbā uh, Krievija un Ķīna ir ar savu lomu drošības padols rezolūcijā, un mums ir vajadzīgs politisks risinājums. Es 24. Uh, februārī runāju ar Sīrijas draugu grupu, un kontaktgrupa tika izveidota dienu iepriekš Londonā, kā jau es tikko sacīju, un abi apliecināja, uh, spēcīgu starptautisku konsensu, palielināt eh, spiedienu pret šo režīmu, kas mums ir jāpatur, kā mēs to esam iecerējuši arī lemtākošajās sanāksmēs. Bet eh, arī gribu uzteikt sadarbību ar iepriekšējo ģenerālsekretāru Kofi Ananu, kurš atbal un atbalstīt viņa pūliņus, lai rastu risinājumu un pārtrauktu vardarbību un virzīties uz priekšu, lai rastu politisku risinājumu. Es apsveicu Arābu valstu līgu ministru sanāksmes rezultātus, e, kas saskan ar mūsu politikas līniju. Mēs e, domājam par papildu pasākumiem, papildu sankcijām, citām iespējām. Mēs turpinām mūsu politiku pret režīmu, nevis pret civiliedzīvotājiem. Un mēs turpinām e, mūsu apņemšanos strādāt ar Sīrijas opozīciju, Un mēs esam, mēs ievēram demokrātiskus principus visās sadarbībās ar opozīcijas grupām. Mēs vēlamies, lai Sīrija sadzird mūsu vēstījumu. Runājot par diplomātisko e, pārstāvību uz vietas, ir trīs dalībvalstis, kas ir atstā, atstājušas šo posteni, e, divas ir pārtraukušas darbības. Mēs e, esam atvērti mēs paturam savas acis un ausis uz vietas. Arī priekšsēdētā jūs runājāt par situāciju Irānā un kodolu jautājumu. Jūs zināsit, ka mēs esam pielikuši ievērojams pūliņus, lai rastu diplomātisku risinājumu sarunās. To sauc E3 plus 3 e, sarunas, kā arī drošības padomas mandāts. 6. martā es nosūtīju vēstuli Dakaram Dželili un arī apstiprināju mūsu gatavību sarunām apzinoties un saprotot to, ka Irānai ir jārisina kodola, ar kodola jautājumu saistāmās bažas un jāņem vērā priekšnosacījumi. Mēs esam paturējuši E3 plus 3 vienotību un mēs esam, mēs esam strādājuši ar starptautisko sabiedrību, lai Irāna būtu atpakaļ pie sarunu galda. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar visiem kolēģiem un mēs esam e, iekļaujuši savos pūliņos visas trešās valsts, tās, kurām ir īpašas intereses un ar kurām mums ir jāsadarbojas saistībā ar sankcijām, ko mēs esam noteikuši. Šīs sankcijas ir e, izšķirīgi svarīgas. Mēs atzīstam, protams, ka nesenās diskusijas ar Irānu mūs uh, noved tajā punktā, kurā mēs ceram, ka varēsim atsākt sarunas. Un jūs redzēsiet arī to, ka šodien es uzņēmu E3 plus 3 uh, amatpersonas, lai mēs varētu turpināt dialogu un varētu domāt par nākotnes iespējām. Es zinu, ka Eiropas parlaments ir um, spēris soļus, lai atzītu to, cik nozīmīgas uh, un draudīga situācija var kļūt uh, Irānā. Jā, uh, norāda arī aicinājums uz nāvis soda moratoriju, ne tikai Sakīnas gadījumā, bet arī attiecībā uz dažādiem blogeriem un citām personām. Mēs esam organizējuši pasākumus. Kopā ir 61 Irānas, kas eh, pret eh, kuru ir pakļautas, eh, pret kuru ir vērsta šī sankcija. Un visbeidzot daži vārdi par Dienvidu Sudānu, jo situācija mēs sakojam ļoti cieši situāciju, par kuru mēs baidāmies, ka tā varētu pasliktināties. Un mums ir nepieciešama pie abām Sudānā. Mums ir vajadzīgs, lai šīs valstis dzīvo mierā. Ir bijusi virzība ziemeļsarunās, un es šorīt tikos ar Eh, Ziemeļu Sudānas eh, prezidentu. Es aicināju sadarboties ar abām pusēm, lai varētu panākt vienošanos, vienošanos ar eh, ziemeļiem, ar dienvidiem un otrādi. Un skaidri norādīju to, ka mēs vēlamies viņu atbalstīt visos pūliņos. Un ar sajūsmu norādīja, ka prezidents skaidri norādīja, ka Dienvidu Sudāna vēlas pievienoties Kotonu nu partnerattiecību nolīgumam. Priekšsēdētāji Es ceru, ka es esmu ieskicējusi būtiskākos jautājumus, bet vēlos par tiem, bet var par tiem runāt arī sīkāk, un tagad es būtu izklāstījusi savus ievadvārdus, bet esmu gatava atgriezties pie, šīm, pie, šīs, pie šiem jautājumiem. Much, uh, Paldies. Un tagad uh, sāksim diskusiju, ir pietiekušies daudz runātāju. Gribētu aicināt koordinatorus iekļauties divās minūtēs. Un pēc tam būs vēl divas jautājuma kārtas, katra pa vienai minūtei. Es ceru, ka mēs varēsim iekļauties citādi. E, citādi visi nepaspēs izteikties. Sala Frankas kungs lūdzu. Grafijā, Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam mūsu vidu Aštons kundze, apsveicam Jūs eh, dzimšanas dienā, es saprotu, ka arī interesantāk veidi, kā pavadīt savu dzimšanas dienu, bet šodien runājot, tagad runājot pilnīgi nopietni. Un es gribētu izteikties par Tulūzas atentātu. Jūs jo iespējams, ka jūsu pirmā uzstāšanās eh, netika pareizi interpretēta katrā ziņā, jūsu šodienas paziņojums apliecina jūsu labo gribu. Runājot par ārējās darbības dienesti izvērtējumu, to mēs darīsim rīt, bet es gribētu uzdot jums trīs jautājumus. Šodien eh, mēs tikāmies ar Palestīnas ārlietu ministru, kas pauda savus bažas par ekonomisko eh, situāciju, par kredītrīkumu. trīkumu kā arī par to, kas eh, Palestīnas jautājums tiek atlikt uz vēlāks eh, dažādu notikumu dēļ arābu pavasaris, eh, vēlēšanas savienoties valstīs un šajā sakarā vēstule ir sagatavota Izraēlas premjerministram, lai risinātu vairākus jautājumus, un šobrīd šajos apstākļos miera process ir pilnīgi apstājies. Otrkārt, Sīrijas gadījumā mēs redzam, ka Krievija maina pozīciju, lai gan varbūt eh, um, ir politiski nekorekti sacīt, ka prezidents Asats ir uh, leģitīms prezidents, bet mēs atbalstām eh, mediāciju, ko piedāvā bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans, taču Krievijas gadījumā es domāju, ka iespēja, pastāv iespējas, ka situācija virzās uz priekšu. Un vis, visbeidzot, pēdējais jautājums Irānas sakarā. Mēs ļoti rūpīgi sekojam uh, Britu premjerministra vizītei Savienotajās valstīs, e, kur viņi kopā ar prezidentu Obamu atklāja paziņojumu, ka e, iespējas e, mierīgam risinājumam katru reizi samazinās. Jūs vedat sarunas ar Irānu, un vai jūs atbalstāt šo kopīgo Britu premjeru un Savienotu valstu prezidenta paziņojumu? Paldies! Gomešas kundze. Welcome, uh, Lady Ashton. Paldies! Priecājos jūs šeit redzēt, Lēdī Aštone, un priecājos arī par to, ka drīz tiks iecelts cilvēku tiesību pārstāvis. Tas būtu ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība var rīkoties strateģiskā līmenī un uh, ne tikai kaut ko retoriski paust, bet arī aktīvi varētu kaut ko paveikt un mēs redzam, ka finanšu krīze ļoti negatīvi ir ietekmējusi iespējas darboties, un mums ir nepieciešams, lai jūs būtu aktīvi vadītāji un tiešām piespiestu vai mudinātu dalībvalsts darboties. Runājot par Irānu, ko var darīt? Kā Eiropas Savienība var kaut ko uzlabot situācijā, vērojot to, kas Uh, tiek pausti Izrēlā un ASV, un kā sankcijas ir paredzētas, kas neskārtu Irānas tautu. Un runājot par Krieviju, tā nekad nav ne tik stipra, ne tik vāja, kā tā izskatās no ārpuses. Ko jūs varat mums pateikt par Eiropas Savienības ārējā dienesta paveikto, vai tiešām ekonomiskā krīze tik ļoti ir ietekmējusi jūs iespējas darboties. Un atklājot uh, biroju Lībijā, ir būti nozī, ļoti, Bengāzī ir ļoti nozīmīgi, lai jūs uzņemtos vadošu lomu, un mēs gribam, lai Tripolē pastāvīgi uzturētos Eiropas Savienības pārstāvi un palīdzētu uh, valdībai uh, attīstīt kapacitātes. Ir ļoti daudz darāmā, gan gatavojot turpmākās vēlēšanas, un uh, daudz ir neatrisināti jautājumi, kā drošība pie robežām un citi. Un, uh, Mēs ceram, ka jūs neļausiet zaudēt to, kas jau ir panākts. Paldies! Neicas kundze, paldies! Apsveicu jūs dzimšanas dienā, Lēdija Aštone. Vakar es piedalījos konferencē un dzirdēju, kā jūs runājāt. Varu apstiprināt, ka jūs tiešām neko neteicāt Uh, ko varētu, ko nepareiz saprata Izraēlas ārlietu ministrija, vai ko tā būtu varējusi interpretēt kaut kā aplami. Un jebkādi komentāri šajā sakarā nav vietā. Runājot par Ēģipti, mēs esam savu labo gribu izrādījuši, sniedzot, piedāvājot palīdzību Ēģiptei bet pēdējo mēnešu laikā notikuši smagi cilvēktiesību pārskāp, pārkāpumi. Uh, militāristi uh, tiesā civila personas, cilvēkiem tiek piespiesti smagi sodi, it kā par armijas pārstāvju apvainošanu, un uh, pārēja uz demokrātiju pagaidām galīgi nav pamanāma. Mēs gribam, lai jūs turpināt atbalstīt Ēģiptes tautu, bet mēs nevaram neatzīt, ka situācija attīstās visai nelabvēlīgi. Runājot par Sīriju, Krievija rīkojas tā visai divkosīgi un no vienas puses piedāvā Sīrijai militāro aprīkojumu, no otras puses sadarbojas ar Sarkanā krusta organizāciju. Kāda ir jūsu pieeja attiecībā uh, uz Krieviju? Un pēdējais, vai jūs varētu mazliet pastāstīt par jūsu um, stratēģiju sadarbībā ar Vidusāzijas valstīm? Paldies, Lunačeks kundze! Paldies! Arī es gribu zaļo vārdā pas, apsveikt jūs dzimšanas dienā. Tas ir ļoti jauki, ka jūs tomēr esat šeit. Runājot par speciālo pārstāvi, īpašo pārstāvi cilvēktiesību jomā, tas ir ļoti apsveicams solis. Un es gribētu jūs lūgt, pat tad, ja šis um, pārstāvis tiks iecelts, es ceru, ka jūs nepārtrauksiet savu aktīvo darbību cilvēktiesību jomā rezolūcijā par Kazahstānu. Um, um, mēs, mēs redzējām dažas stundas pirms tās pieņemšanas tika atlaists uh, politiskais ieslodzītais Kazahstānā. Un tikai pēdējā laikā uh, Mēs zinām, ka no Krievijas ar kuģi tika vesti ieroči, kas domāti Asada režīmam. Un es gribētu jūs aicināt tomēr izteikt tādu nosodījumu par šo soli, jo ar šādu rīcību mēs nevaram uh, samierināties. Es gribētu jums pajautāt, vai jūs esat konkrēti paudusi savu nostāju. Un pēdējais par Balkānu valstīm. Dialogs starp Serbiju un Kosovu ir beidzot novedis pie kaut kāda rezultāta, ir panākt zināms progress. Gribu teikt paldies jums un Kupera kungam par uz, šo uzlabojumu. Protams, nav, eh, tas nav pietiekami, bet Es esmu ļoti noraizējusies par to, ka kā Eiropas Savienība mēs tomēr neesam pilnīgi darījuši visu, ko esam varējuši darīt. Piecas valstis Eiropas Savienībā nav atzinušas Kosovas neatkarību, četrus gadus pēc neatkarības pasludināšanas. Lūdzu, dariet kaut ko, lai tas mainītos. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad mums ir, es gribu noslēgt runātāju sarakstu, lai katrs tomēr gūtu iespēju izteikties. Tenok kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, arī es. Es eh, dzirdēju naidīgas komentārus Izraels presē.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 Hello, yes, said, but... Es nezinu, cik jūs dzirdējat no manis sacītā, bet, manuprāt, jūs nekad nevarat saprast vai pārstāvēt, un es gribētu arī paust savu līdzjūtību mm, eh, upuru eh, tuviniekiem. Es eh, ceru, ka šis sērija veids slepkava tiks drīzumā noķerts un tiesāts. Par šīs dienas debatēm es gribētu atbalstīt Nīcas kundzes sacīto ka arābu pavasaris atsevišķās e, valstīs kļūst par arābu ziemu. Un e, stingrās līnijas e, piekrit, piekritēji sākot pārsvaru vairākās vietās. Mums ir jānodrošina atbalsts tām grupām un kopienām, kas notiek, atrodas bīstamās situācijās šobrīd. Ar vidējos austrumos ir desmitā gada diena kopš arā miera iniciatīvas Un uh, tas ir būtisks pamats uh, dialogu turpināšanu, lai uh, aicinātu atkal visas puses pie sarunu galda. Jāapzinās, ka Izraela šobrīd apkārtēji atrodas ļoti nedraudzīgi un nestabili režīmi, bet tagad, pakāpjoties tuvāk uz Eiropu, uz Ukrainu, ko var darīt? saistībā ar Timošenko atrašanos cietumā. E, kas, e, manuprāt, e, ir pakļauta selektīvai tiesvedībai un tiesiskumam, ko šajā gadījumā varētu darīt atbrīvotu Juliju Timošenko. Un tālāk manā pilsētā Londonā un Somālijas konference, kas notika pirms pāris nedēļām, mēs uzklausījām Atalantā um, vadību, un mēs domājam, ka šeit varētu rast ilgtermiņa risinājumu Somālijas sakarā. Esmu atbalstījis ilgi Somalilendu, es nezinu, vai arī Lunačeka kundze tā, tikpat spēcīgi vēlas atbalstīt Somalilendu kā Kosovu, taču, ja es gribētu sacīt, ka mums vajadzētu arī atbalstīt ne tikai Kosovas, bet arī Somalilendas neatkarību. Un visbeidzot, ārējās darbības vai es, mans laiks aizrit, bet vai es varētu saņemt kompensāciju par nedarbojušos tehniku? Varbūt varētu veikt kādu auditu par uh, vēstniecības sakarā. Var, varbūt varētu veikt kādus iet, eh, ietaupījumus šeit, vai jūs varētu to apstiprināt, it īpaši tiem, kas ir skeptiski par darbību pievienoto vērtību Eiropas diplomātijā. Lūlīngas kundze. Vielen Dank, ich hab's. Uh... Paldies. Es vienkārši nesadzirdēju, ka jūs man uzsaucāt. Paldies, paldies par iespēju uzdot jautājumus. Mans pirmais jautājums par Lībiju. Eštons kundze vairākas palīdzības organizācijas arī Human Rights Watch ārsta bez robežām un sarkanais krusts ziņo par um, smagiem spīdzināšanas uh, gadījumiem tiem, kas ir uh, iemest cietumos. Uh, tiek runāts par vietējiem milcīs iestādēm, kas Tripolē un Rietumlībijā cilvēkus apcietina un ar elektrošoku ierīcēm cilvēks spīdzina pat līdz nāvei. Ir daudz piemēru par to un domāju, ka situācija ir zināma. Jaunais Lībijas delegāts ANO cilvēktiesību padomē uzstājās ar tādiem ļoti skarbiem uzbrukumiem pret homoseksuāliem un arī uh, iestājas pret uh, vispāriem cilvēktiesībām. Viņš runāja, ka uh, diskusijas par lesbietiem un homoseksuāliem cilvēkiem nostāda pasaules izdzīvošanas jautājumu zīmes un daudz tā līdzīgas lietas. Uh, Vai tas ir zināms un vai kāda pasākuma ir plānot arī no Eiropas Savienības puses, lai pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus, spīdzināšanu pārtraukt? Un vai a, ir atsevišķa sēde ANO drošības padomē gaidāma vai a, nacionālā pārejas padoma Lībijā vēl var tikt atzīta kā sarunu partners? Un par Sīriju Kā jūs vērtējat Sīrijas opozīciju, man līdz šim nav izdevies pat arī aptuveni eh, novērtēt, kas te ir par eh, opozīcijas spēkiem. Laikrastā lasīju, ka jauna koalīcija ir opozīcijā izveidota. Kā jūs vērtējat šos grupējumus? Un kas tad ir tie sarunas partneri Sīrijā? kas ir mūsu partneri sarunām, tas ir ļoti svarīgi, bet tas ir svarīgi arī novērtējot situāciju, kuru daudzi vērtē kā pilsoņu uh, karu un noslēdzošais jautājums. Vai jūs uh, situāciju arī novērtējat kā pilsoņu karu? Paldies. Es pārtraukšu uh, runātājus ļoti strikti. Jūs runājat arī pusminūti ilgāk nekā bija plānots. Es būšu tagad uh, daudz stingrāks. Vārds Beldera kungam. Jā, danku, danku vēl, manīte, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eštons kundze. Sirsnīgi sveicu jūs dzimšanas dienā. Gribu uzdot trīs jautājumus. Ziemeļirākā aizvien tiek runāts par kurdu pašnoteikšanās centieniem. Uh, Un ir skaidrs arī, ka Sīrijā, Turcijā, Irānā kurdu spēki grib apvienoties un veidot lielu Kurdistānu. Tas ir saistīts arī ar arābu pavasara attīstības tendencēm. Kā uh, EADD vērtē šo attīstību, tas taču ir nu, būtiski tā kā politisks dinamīts uh, tuviem austrumiem, kā jūs uh, vērtējat šos jaunos kurdu centienus? Un otrs jautājums. Atzinīgi vērtēju jūs centienus uzlabot cilvēktiesību situāciju Irānā. Bet esmu norūpējies par mm, Justufa Nagadānī garīdznieka likteni. Viņš ir notiesāts, viņam ir piespriests nāvis sots. Uh, kas tiek darīts. Un trešais jautājums arī saistībā ar Irānu. Irānas sarunu vedēji ļoti veiksmīgi sarunas atliek. Ja tiek uh, diskutēts, vai šīs sarunas ir patiesas, bet nu laiks aizvien uh, iet tālāk. Un vieglā ūdeņraža reaktora uh, Uh, pārejas pakāpe Bušarā ir jau pārsniegta. Nākošais Sīrija, Homsā, kristiešu rajonos uh, bija īsta asinspirts un gribēju zināt, vai jūs caur Krieviju varat ietekmēt Asa, Asada režīmu, lai novērst šo konfrontāciju. Paldies. Nākošais runātājs. Paldies, eh, Eštons kundze, esmu pirmais francūzis un gribu pateikties jums par jūs teikto sakarā ar Tulūzas eh, stratēģiju. Es domāju, ka šis skaidrojums ir eh, ļoti nozīmīgs. Mans jautājums par trim krīzes zonām, un tās var vērtēt kā perifēriskas, bet tajā pašā laikā ES ir iesaistīta Sahela, Lībija un vēl viens apgabals. Un uh, šeit mums tā globāli uh, ir it kā jāpiet, jūs uh, vadat šo globālo pieeju. Un arī mūsu drošības un kopējā ārpolitika, ko tā uh, aktīvi dara. Es pieņemu, ka tās stratēģijas, kas šajās krīzes zonēs tiek pielietots, ka šeit pieeja nav tik ļoti globāla kāda kopumā. Ekonomiskie aspekti un citi tiek uh, izvērtēti, bet drošības aspekti bieži tiek aizmirsti, arī militārie. Tātad militārie un drošības uh, aspekti. Somālija īpaši, Sahelas. Uh, reģionu valsts, kas cīnās pret terorismu un noziedzību, un Lībijā mēs redzam, ka vietējie aktieri prasa steidzam drošības uh, spēku uh, izmantošanu, lai viņiem palīdzētu. Es gribētu, lai globālā pieeja tiešām būtu globāla un ka, lai mēs šo drošības uh, virzienu uh, neaizmirstu, uh, izmantojot citus. Tam jābūt tādam tā kā papildu elementam. Paldies! Lohpīlers kundz nākošā. Paldies, priekšsēdētāji kungs Baronas Ešton. Es gribētu uh, par cilvēktiesībām runāt un gimnihu sēdi. Mēs esam ļoti apmierināti, ka būs vesela pakotne un īpašais cilvēktiesību pārstāvs un rīcības plāns un politiska deklarācija. Bet uh, neesmu apmierināta ar šo politisko deklarāciju, kāda tā izskatīsies. Tas, ko dzirdējām, ka tā būs tikai tāda, ko pieņems padomu Un man liekas, ka pēc Lisabonas un arī diskusijās šeit parlamentā mēs esam darījuši visu, lai mēs varētu kopēju deklarāciju sastādīt starp padomi, parlamentu un komisiju. Lūdzu jūs aktīvi rīkoties un varbūt, ka jūs arī varētu pārdomāt, ko jūs par to domājat, varbūt darba grupu vai autoru grupu. Uh, kurās būtu pārstāvot visi trīs institūciju pārstāvi, kas izstrādātu šādu tekstu. Un jā, jūnijā tam vajadzētu būt gatavam, un es domāju, ja mēs to nespēsim, tad nu, lielu iespēju būsim palaiduši garām, ja atliksim šo darbu līdz decembrim vai vēl vēlāk. Paldies! Manuprāt, tā ir laba ideja, to varētu atbalstīt. Lūdzu, došu jums vārdu, vicepriekšsēdētājas kundze. Uh, Paldies! Vispirms gribu teikt paldies par apsveikumiem dzimšanas dienā un vēl vairāk tiem, kas man palīdzēja uh, izskaidrot uh, manas, uh, manus komentārus, ko es izteicu vakar. Un uh, Nicis kundze bija klāt, gribu teikt jums lielu paldies, un es būtu ļoti pateicīga par uh, publisku paziņojumu šajā sakarā. Uh, Es mēģināšu atbildēt tagad uz visiem jūsu jautājumiem. Sala Frankas kungs, jūs jautājāt par tikšanos ar Malīki kungu, ar Palestīnas ārlietu ministru, par, runājāt par ekonomisko situāciju, arī par prezidentu Abasu. Jūs zināt, ka rītdien notiks ad hoc sanāksme, un tā būs mūsu iespēja apspriest ekonomisko situāciju Palestīnā. Mēs esam ļoti centušies atbalstīt Faieda kungu viņa centienos izveidot struktūras, kas arī var strādāt un uh, arī palīdzēt ekonomiskā ziņā. Un mēs turpināsim sniegt savu palīdzību un uh, atvēlēsim noteiktu naudu arī nākotnē, bet šobrīd es nevaru vēl pateikt, uh, cik lielā mērā palīdzība būs nepieciešama. Uh, Abas kungs ir rakstījis Netanjahu kungam Izrēlā, un jādomā, ka viņš ir mēģinājis noskaidrot pozīcijas un paskaidrot savu viedokli, bet tuvākas detaļas es nevaru jums uh, Un tagad izklāstīt varu tikai pateikt, ka atbildot uz jūsu jautājumu par miera procesu, mēs ļoti cieši sadarbojamies ne tikai ar kvartetu, kas tiksies šonedēļ ar mani, bet arī ar Jordānijas karali. Un esam ļoti daudz strādājuši. Uh, lai no abām pusēm neformālā veidā tomēr abām pusēm, abas puses dabūtu pie sarunu galda un eh, sniedzam atbalstu reģ, tādai reģionālai pieejai, atbalstam eh, vietēju, eh, aktivitātēm vietējā līmenī un mēs ņemam vērā reģi, starp reģionu kontaktus, kas jau ir nodibināti. Runājot par Sīrijas jautājumu un saistību ar Krieviju, mēs uh, esam Krieviju aicinājuši um, pārdomāt savu uh, ieroču eksportu uz Sīriju, jo tas ne tikai pasliktina situāciju Sīrijā, uh, bet var eh, izraisīt eh, citas problēmas vai problēmas citos reģionos. Un šobrīd konflikts tiek tā kā militarizēts, un tas nav tas, ko mēs vēlamies. Mēs uh, turpinām uh, pārunas ar Krieviju un, un sadarbojoties humanitārā līmenī ar Krieviju. Tas ir ļoti būtisks ieguldījums. Arī Kofija Anans cenšas um, sniegt humanitāru atbalstu Sīrijas tautai. Un mēs cenšamies arī aicināt Krieviju sniegt humāno palīdzību. Jūs citējāt, runājot par Irānu, to, kas tika pausts Vašingtonā. Mana nostāja ir pilnīgi skaidra. Drošības padome ir aicināta vadīt pārunas ar Irānu šajā formātā E3 plus 3. Mums ir skaidrs mandāts un ļoti skaidrs mērķis. Mans darbs ir piedalīties diskusijās, kas noved pie noteikta rezultāta. Un turpmākajās sarunās es domāju, turpmākajās nedēļās es tieši eh, ar šādu nolūku piedalīšos sarunās, lai panāktu rezultātu. Es nedomāju, ka to varēs panākt vienā reizē. Tagad par Gomešas kundzi. Runājot par um, dalībvalstu atbalstu iesaistīt, attiecībā uz iesaistīšanos misijās. Š Es eh, šonedēļ tikšos ar attiecīgo ministru un esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt atbalstu misijām. Runājot par Irānu un sankcijām pret Irānu, es jau kaut ko par Irānu minēju, bet būtiski ir uh, saprast, ka sankcijas, kas ir uh, izstrādātas, lai piespiestu Irānu sēsties pie uh, sarunu galda, nu, vai, tās, vai ar tām ir iespējams to panākt. Mums ir svarīgi, lai mums būtu atbalsts Irānas tautā, un uh, kodolu jautājums ir jārisina paturot prātā pasaules drošību, kas šobrīd man ir ļoti svarīgs jautājums par stratēģisko pieeja attiecībā uz Krieviju. Uh, Mēs esam iecerējuši turpināt savu darbu ar pašreizējo prezidentu Putinu. Arī prezidents Barozu ir iesaistījies un daudz darīs. Arī man ir savs uzdevums. Mēs turpināsim to, ko esam iesākuši ne tikai ekonomiskā līmenī, bet arī politiskās diskusijās. Tātad turpināsim iestrādnes. Uh, Bet startautiskā līmenī ar Krieviju mums ir jārunā par ļoti daudziem jautājumiem. Stratēģiskā partnerība ir ļoti nozīmīgs instruments, ko mēs varam izmantot. Un runājot par Lībiju un Bengāzi, es zinu, ka Bengāzi jūs ļoti interesē. Un tagad mums ir Protams, jūs regulāri jāinformē par to, bet ir jāpatur prātā, ka konsolidācija Lībijā nenozīmē, ka Bengāzī tiek atstāta novārtā vai aizmirsta. Nav šauba par to, ka esam ieguldījuši daudz enerģijas jautājumu risināšanā, un to mēs arī turpināsim. Arī situācija Tripolē ir būtiska, nozīmīga Neitis kundze, paldies par jūsu atbalstu par Ēģipti. Mēs ar raiz, tādu ļoti noraizējušies vērojam to, kas pašlaik tur notiek. Esmu regulāri iepazinusies ar delegācijas ziņojumiem par to, kas notiek Eģiptē. Un ir skaidrs, ka nevalstisko organizāciju loma ir nepārvērtējama. Uh, un ir, eh, mēs raugāmies, kā tiek ievērota nodibinājumu brīvība un tāpat esam skaidri pateikuši, ka vēlamies, lai konstitūcija būtu tāda, lai cilvēki justos drošībā un pasargāti, un esam gatavi turpināt sadarbību ar Ēģipti gan politiski, gan ekonomiski. Ēģiptē ekonomiskā ziņā šobrīd iet grūti un ir daudz darāmā, daudz uzdevumu ekonomika. Šobrīd situācija ir smaga, un mēs zinām, ka Um, pēc šīs darba grupas vizītes Tunisijā, kurā jūs arī piedalījāties. Mēs uh, pēc šīs pašas schēmas cenšamies palīdzēt Ēģiptei, mēs izjūtam arī lielu spiedienu un gribam, protams, lai tas, kas Ēģiptē izveidotos, būtu iekļaujoša demokrātija un pilsoniskā sabiedrība un arī sievietes. Uh, tiktu atbalstītas un pilnībā varētu īstenot savu potenciālu. Runājot par Armēniju, Azerbaidžānu, pašlaik es cenšos izstrādāt nu, pieeju, ko mēs varam darīt reģionālā līmenī, ko mūsu dienests vislabāk varētu uh, paveikt šajā reģionā. Mums ir labi kontakti ar Kirgistānu un citām valstīm. Uh, bet es nevaru izlikties, ka nevaru jums tagad sniegt atbildi, kā mēs varam panākt progresu Vidusāzijā. Um, es ceru, ka tuvākā laikā varēšu jums sniegt tādu um, pozitīvāku atbildi. Lunačekas kundze par cilvēku tiesību pārstāvi, viņa pienākumi mani nekādā veidā neskars Mums ir ļoti daudz darāmā cilvēktiesību jomā visā pasaulē, ir ļoti daudz starptautisku izaicinājumu un ir ļoti daudz iespēju, ko izmantot. Eiropas loma un Eiropas iespējas darboties pasaulē un um, popularizējot cilvēktiesības. Uh, manuprāt, ņemot to visu vērā, šis jaunais pārstāvis būs man varbūt pat tāds inspirācijas avots. Runājot par Krieviju un Sīriju, es jau dažus vārdus teicu. Mēs turpināsim runāt ar Krieviju par tās sadarbību ar Sīriju un skaidrosim savas bažas. Runājot par Serbiju un Kosovu, es atvainojos. Es teicu, pa, runāju par Krievijas kuģi, kas iet uz Sīriju un pa Kipras teritoriālajiem ūdeņiem, un Kipra ļauj tiem šķērsot savus ūdeņus. Tas attiecās uz Krievu kuģiem caur Kipru Sīriju. Šo jautājumu pieminē dalībvalsts, bet jūs zināt, ka dalībvalstīm ir pašām savu kompetenci šajā jomā, un es varu Eh, tikai sacīt, ka sankcijas ir jāievieš pilnībā, un eh, šās, eh, šādas arī sarunas turpinās šobrīd. Un es atvainojos, ka es nedzirdēju jūs iepriekš sacīto. Serbijas Kosovas jau, uh, dialogs. Uh, Un tas, ko mums izdevās sasniegt, ir vēsturiski. Mēs zinām, ka ceļš uz um, ieviešanu ir grūts, mēs zinām, ka ir tie, kuri nevēlas, tādi, kuri nevēlas, lai tas notiktu, un mēs zinām, ka būs jāpieliek eh, lieli pūliņi, un mēs šos pūliņus ieliekam nepārtrauktībā. Bet es gribu apliecināt cieņu premjeram un premjerministram, jo viņu personiskā iesaistīšanās bija ļoti būtiskas. Un un nepārtrauktas attiecības ar abiem Eiropas Savienībai būtiskas ar premjerministru Tačī tīpaši. Mēs sekojām eh, tādām jomām, kas viņu īpaši interesē, kā tirzniecība tiek izvirzītas priekšplānā, un par atzīšanu atkal viņiem ir jālēmj. Mans galvenais mērķis ir nodrošināt to, ka attiecības ar Kosovu Mm, stiprinās un viņu nākotne ir daļa no Eiropas Savienības. Un šajā sakarā 27 valstis piekrīt. Tad, kad mēs nonākam pie secinājumiem ārlietu padomē un vispārīgo lietu pamot, eh, padomē, eh, tās izskanē, tie izskanēja bez eh, iebildumiem. Ie galvenā doma bija tuvināt eh, Kosovu Eiropas Savienībai. Atsevišķas valstis ir izlēmušas neatzīt eh, savu iemeslu dēļ, bet, eh, manuprāt, ir runa par Kosovas nākotni kopā ar mums. Tano kungs, paldies par jūsu sirsnīgajiem vārdiem un skaidrojumu. Es domāju, jūs mani labi pazīstat un kā, zināt, kā es izsakos. Jautājumi par konfliktējošām kopienām ir augsts punktu darba kārtībā, ne tikai e, gimnikā vienu. Un tāpēc es arī es iesāku savu runu ar jautājumiem par ticības un reliģijas brīvību. Un uh, spēcīgi vēstījumi attiecībā uz ticības brīvību, pār iespēju kopienām dzīvot uh, Ehm, vienai pie otras ir nozīmīgas. Es eh, turpinu to uzsvērt mūsu divpusējos dialogos ar tām valstīm, kur eh, šis jautājums eh, vieš īpašas bāžas. Miera iniciatīva aprīlē pret desmit gadi, un esmu diskutējusi ar vairākām valstīm par to, kas varētu notikt nākotnē, un gaidu viedokļus ehm, no arābu valstīm tā skaitā, jo ir laiks gan palūkoties nākotnē, gan eh, pagātnē. Un tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim sekot tam, kā šīs valstis ir iz, eh, izlēmuši rīkoties. Es pagājušā nedēļā tikos Prāgā ar eh, Ukrainas premjerministru, lai runātu par austrumu partnerattiecības jautājumiem. Un katru reizi mēs norādām tos pašus jautājumus Eh, par Juliju Timošenko un ne tikai Juliju Timošenko, ka, tai, eh, ka viņiem pienākas taisnīgs tiesas process. Šīs sarunas turpinās nepārtraukti un turpināsies ne tikai, ne tikai mēs, bet arī dalībvalstis mēģina risināt šos jautājumus. Un Ukraina norāda, ka ir Ukrainai mēs norādām, ka ir veids virzīties uz priekšu, ir asociācijas nolīgums, un viņiem ir jāstrādā pie šie jautājumiem. Viņiem ziniem, kā, viņi apzinās, kāda ir politikas realitāte. Jūs runājat par Somāliju un jūsu tikšanos par Arno Hotsenu no Atalantas. Ir Tā ir lieliska darba grupa, un es domāju, esmu pārliecināta, ka viņi varēs turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, turpināt ne tikai Londonā iesākto the audit exercise. I'm not sure. Un tikšanās starp visu sarunas e, par to, kā labāk sadarboties ar e, trešajām valstīm. Šeit nekas nav slēpts, bet runa ir par to, kā mēs varam labāk sadarboties. Atsevišķās vietās mēs sekojam e, infrastruktūru kvalitātu uz vietas, Mēs eh, um, tam sekojām Dienvidsudānā, kur Eiropas eh, Savienība ar dalībvalstīm eh, sadarbojās. Šeit ir gan runa par infrastruktūru, gan par to, kā, kāda sinerģija pastāv uz vietas. Tas nenozīmē, ka mēs atkāpjamies no Lisabonas līguma, ja kādam tā likās Līsings kundze un Lībijam E, Nacionālā pārejas padome bija tā, ko tā teica, kas tā ir. Tā ir pārejas padome, tagad tiem ir jāpaiet uz, pāriet uz nākamo etapu. Un Eiropas Savienība meklē ceļus, kā turpināt, ir zināmas grūtības, un es tieši tāpat kā jūs esmu nobažījusies par situāciju atsevišķās Lībijas daļās šobrīd. Sīrijā es runāju par opozīcijas uh, spēkiem Sīrijas sakarā. Bet tas, ko mēģinam panākt mēs, ir iesaistīties ar visiem opozīcijas spēkiem, lai panāktu jūtīgu, visaptverošu pieeju, un mēs turpinām pie tā strādāt. Beldarkungs par Ziemeļu Irāku. Es neesmu pārliecināta, ka es varu pareizajos vārdos aprakstīt šos jautājumus. Kā jūs zināt, mēs vaļsirdīgi runājam ar Irāku, viss nozīmīgākais jautājums ir Eh, Ašrafs nometni, jo jūs zināt, cik šis jautājums ir svarīgs. Bet mēs mēģinām strādāt ar Irākas valdību. Un jūs zināsiet, ka ir nozīmīgi jautājumi, tā skaitā enerģijas jautājums, un šeit ir um, vesels jautājumu grupas, kas ir jārisina par Irānu. Eh, šķiet, ka Eh, mēs esam gatavi sēsties pie sarunu galdā, balstoties uz džalīli eh, vēstuli. Mēs esam gatavi izmantot iespējas un uzsākt un turpināt sarunas, bet jūs izvēr, novērtēsiet arī to, ka mēs, mūsu sarunas ir mērķtiecīgas un eh, skaidri ir jāsaprot, ka šīm sarunām ir mērķis kas man varētu būt pamats, uz kura sākt un turpināt un panākt progresu saprātīgos termiņos. Danžārkungs, paldies par jūsu komentāriem. Āfrikas rakslībie globāla pieeja pilnīgi noteikti. Mums ir ātrāk jāsagatavo tās stratēģijas kas ir būtiskas Sahela sak, e, sakarā. Mums e, ir labas stratēģijas sagatavota Afrikas ragā e, sakarā. Mums ir visaptvaroša pieeja un Lībijas gadījumā mums ir jāstrādā ar kolēģiem dalību valstīs institūcijās maksimāli, cik mēs varam pie jautājumiem, kas mūsos ar, vieš vislielākās bāžas. Lohbīlers Loh kundze. Es eh, nevēlos eh, pavadīt sešus mēnešus lemjot par to vai citu formulējumu. Jūs zināt, ka cilvēka tiesības ir kaut kas dzīves, un ja mēs varam rast vietu, kā virzīties uz priekšu, tad tas ir ļoti būtiski. Sirsnīgs paldies! Mums vairs nav daudz laika, būšu ļoti stingrs. Lūdzu, ievērot vienu uh, minūti runas laiku. Monis kundze nākošā runātāja. Paldies priekšsēdētāji, paldies Aštons kundze, kas tad kopā ar mums atgriezīšos pie vidiem austrumiem. Un uzdošu konkrētu jautājumu. Kā tiek piemērots uh, jēdziens vairāk par vairāk Izrēlai, ar kuru uh, kur mums ir jādod parlamenta piekrišana rūpnieciskiem un farmaceitiskiem e, e, produktiem. Kāds, e, kādas sak, ko jūs varat, varat teikt saistībā ar jau turp, turpinošos nojaukšanas darbiem un Izraēlas attieksmi pret sarunām un atlikušajā pusminūtē, runājot par starptautisko um, Eh, ieroču tirzniecību. Tas ir, eh, šī tirzniecība ir pieaugusi pa 24%, un Krievijas ieroču pārdošana Sīrijai eh, noved pie tā, ka tas ir lielākais otrais ieroču eksportētājs pēc Vācijas. Vācija pārdoda Izraēlai un ir apsu, atsevišķas eh, Saudārābijas grupas apsūdz Sīriju, ka tā eh, apbruņojot eh, teroristu grupas. Jūsu laiks ir aizritējis, saka priekšsēdētājs. Prīdām. Tagad prēdes kungs. Merci infiniment, monsieur Président, madame. Priekšsēdētāja kungs augstā pārstāve. Sveicieniem dzimšanas dienā un sveicu jūs arī ar aktīvo darbību. Divi jautājumi. Moldāvijas prezidenta ievēlēšanas sakarā jūs pēc ilgās krīzes deklarācijā teicāt, ka tas risina Piedņestras konfliktu. Vai būs kāds jauns iniciatīvas šai sakarā? Un otrkārt, es redzēju, ka jūs nesen vienasojāties Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā esmu referents par šiem jautājumiem, un kāds ir jūsu jautājums par uh, arktisko rajonu uh, apgūšanu un kāds ir Islandes, kāda ir Islandes aktuālā uh, nostāja? Paldies. My question would be very simple. Paldies. Jautāšu ļoti vienkārši. Ņemot vērā krīzi, es esmu šeit sakrunātājs ņemot vērā krīzi, vai jūs redzat, ka dalība valstis ārpolitikā sadarbojas vairāk, aktīvāk vai mm, tā kūtrāk? Mr. Chip. Chipa kungs, lūdzu. Ja nu, <clears throat> mam pytanie, które związane jest właśnie z tą opinią. Paldies, man ir jautājums, kas attiecas uz e, viedokli par sankcijām, par cilvēktiesību pārkāpumiem. E, man ir ļoti tāds daļrunīgs piemērs par Baltkrieviju, kur sankcijas nepie kā nav novedušas. Ko var darīt, lai šos pārkāpumus, cilvēktiesību pārkāpumus, uh, novērstu, kā mēs varam apturēt šos pārkāpumus. Un vēl jautājums arī, kas saistās ar Baltkrieviju par minimālajiem standartiem, kas ir pārkāpti attiecībā uz nāves soda izpildi. Um, cilvēka tuvinieki, viņiem nav iespēja um, apglabāt savu radinieku. Thank you, Chairman. Uh, Lidija Ashton, I would... Ojulandas kundze, es gribu jautāt par Eiropas saimnības un Krievijas attiecībām. Gribu jautāt, ko jūs domājat, kā Eiropas Savienība varētu veidot tādu saskanīgāku vai viendabīgāku politiku. Aldes grupa biju ļoti pārsteigta, ka jūs tā apsveicāt Putina ievēlēšanu, un, bet Eiropas parlamenta vadītājs Šulcs pauda tādu atturīgāku, varbūt pat kritiskāku uh, attieksmi. Un AFET uh, komitejā Strasbūrā tika atzīts, ka šīs vēlēšanas nebija brīvas un demokrātiskas, kā tad institūcijām labāk sadarboties, lai mēs nepaustu tik dažādus viedokļus? Kronbergas kundze. Viņa nav vairs zālē. Kempels Banamana kungs. Uh, Baroness, I wanted to ask your position, please. Baroness, gribētu dzirdēt jūs nostāju par Falklandas salām. Uh, Argentīna rīkojas agresīvi pret Britāniju, atzīmējot 30. gada dienu kopš Argentīnas invāzijas. Tas ir klasisks pasākums, kā novērst uzmanību no 20% inflācijas un uh, krīzes Keršneres uh, eh, vadībā. Vitālija lidojumi tiek atcelti, vizītes bloķētas. Tas izskatās pēc kolektīvas eh, Eh, sodīšanas. Eh, salas eh, tika paziņotas kā neapdzīvotas 1592. gadā, un suverenitāte Brit tām bija 233 gadus pirms pastāvēja Argentīna kā valsts, vai es gribētu, eh, aic, es gribētu lūgt jūs aicināt noteikt eh, tirsniecības sankcijas pārtraukt Argentīnas lielopu gaļu un arī pārtraukt eh, esošās sarunas ar Merkosur valst, valstīm. Arī gribētu skaidri darīt zināmu prezidentē Kiršnerei, ka viņas rīcība ir nepieļaujama. Es neesmu pārliecināts, vai Eh, var atbalstīt uh, sankcijas lielopu gaļā, eh, lielopu gaļas ziņā pret Arģe, Argentīnu. Miss Botskurts kundze. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ik wou graag aan... Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu turpināt uh, ar uh, jautājumu, par kur Belderkungs uh, runāja. Kristiešu situācija Irākā šeit attīstība ir gluži uh, negatīva. Kāda būs jūsu rīcība? Un mans otrs jautājums. Ievadvārdos jūs teicāt, ka jūsu politikā cilvēktiesības ir uh, prioritārs jautājums. Uh, paldies, paldies jums par to un paldies par jūsu personīgo aktīvo darbību Afganistānā, kad uh, runa gāja par uh, sievietēm, kas ir ieslodzītas uh, cietumā un bez vainas. Un vēl jūs teicāt, ka būs īpašais cilvēktiesību pārstāvis un rīcības plāns, bet paliek vēl tāda spriedzes situācija starp vēstniecībām un centieniem pēc labām attiecībām un arī centieniem uh, veidot uh, un aizstāvēt uh, cilvēktiesības. Nākošā runātāja Sargantīnī kundze. Paldies, priekšstādā kungs. Lēdija Eštona, nu jau jūs divus gadus uh, esat amatā. Un situācijas attīstība ir tāda, ka jūs pastāvīgi visu laiku esat ceļā jūs jau kādā mm, B pilsētā ielidojat, kad A pilsēta vēl nav īsti sapratusi, ka jūs tur esat ieradusies. Jā, šī biežā ceļošana un pārvietošanās un tiek uzdots tad jautājums, bet, nu, kas notiek? Un kas notiek, piemēram, Sīrijā? Tiek uzdots jautājums uh, komisijai, vicepriekšsētāji vai šeit nevajadzētu būži vienkārši no nu, tādām ārlietu ministra funkcijām tikt veiktām, jeb arī, kā jūs vērtējat, tāda iespēja koherentai politiķai, varbūt, ka jums vajadzētu uh, vairāk iejaukties tajā, ko de Gišt un piebalgs dara, varbūt, kā pievienotā vērtība būtu vēl lielāka, ja iesaistīt arī tirdzniecības un attīstības politiku. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Janis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Aštons kundze ceļot daudz, tā ir bijusi Argentīnā, Brazīlijā. Gribu uzdot jautājumu par sarunām starp Eiropas Savienību un Merkosuru. Kas notika pagājušajā nedēļā? Notika astotās um, kārta. Un kā ir jūsu viedoklis par šo sarunu un kā Eh, kāds varētu notikt eh, rezultāts Santiago samitām starp Eiropas Savienību un šīm valstīm. Kāds būtu jūsu izvērtējums viskonkrētākajā veidā? Šim samitam jānotiek 2013. gadā. Paldies. Lūdzu, vicepriekšsēdētāji. I'm sorry, I was... Atvainojiet. Eh, last... Es eh, domāju par tik daudzām lietām, un... bet viss ir kārtībā. Es vienkārši domāju par pēdējo jautājumu, atvainojiet. Eh, Mūņies, kundze, jūs sākāt uzdot jautājumu ar vairāk par vairāk Izraēlu farmacietiskajiem mm, produktiem. Tas, kas mums notika, bija diskusijas, kuras iesākās 2005. gadā par Eiropas Savienības izrādes darbības plānu. Tam ir juridisks pamats, jo tā ir darba asociācijas nolīguma. Un mēs um, līdzīgā veidā esam iecerējuši tādu noturēt ar citām valstīm. Tāpēc nevajag uzskatīt to par kādu uzlabojumu, un tas neietekmē to, ko es apgalvoju par um, apmetnēm no paša sākuma. Ir jāievēro starptautiskā likumdošana tie, kur dzīvo tur, tiem ir jānodrošina iespēju dzīvot uh, mierā un drošībā ilgā termiņā. Prēdes kungs par Moldovu un kā mēs varētu rast risinājumu Priedņestrai. Jūs zināt, um, pieci 5 plus 2 tikšanās notika Dublinā un nākamā būs aprīlī Vīnē. Mūsu loga pieauga, mēs vēlamies padziļināt sadarbību ar mūsu starptautiskiem partneriem, it īpaši ar Krieviju, tāpēc, ka, manuprāt, progress būtu spēcīgs veistījums. Un es ceru, ka ar pašreizējo prezidentu mēs tādu varētu panākt. Mēs arī attīstām uz vietas to, ko mēs varētu nodēvēt par uzticības veidošanas pasākumiem. Un es domāju, ka īpaši varam atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Tātad vairāk darbu uz vietas un vairāk e, impulsu notiekošajiem. Un es domāju, ka šos jautājumus varētu atrisināt e, samērā drīzā nākotnē. E, Jūs eh, jautājat par manu Arktikas apmeklējumu, Arktikas politika un novērotāja status Arktikas padome. Jūs zināt, ka atsevišķas eh, dalībvalstis, eh, ne tikai tāpēc, ka tām ir teritorijas Arktikā, bet arī tāpēc, ka Arktikas, Arktikas jautājumi tos ietekmē, arī Arktikas um, ekosistēmas trauslums un šīs, šo apgabalu nozīme. Es eh, biju maksimāli tālu ziemeļos Svalbārdē, kur varēja tikties ar zinātniekiem, kur eh, eh, Norvēģijas, Francijas zinātniekiem, kas tur strādāja, un tas bija aizraujošs apmeklējums. Bet šī apmeklējuma laikā es nevarēju doties arī uz Īslandi taču tas ir nozīmīgi mūsu nākotnes politikai, jo šis jautājums kļūst eh, ļoti nozīmīgs. Dalība valstis ehm, šajā ekonomiskajā klimatā ir um, parāda labāku sadarbību, un es domāju, ka neraugoties ekonomisko klimatu, dalība valstis izprot Eh, sadarbības pievienoto vērtību. Un eh, uzskata, ka būtiski ir, ja kāds vada sanāksmes ilgākā termiņā, kas vēlas ciešāku sadarbību, un Eh, palīdz nosūtīt um, apzināties vēstījums konsekventā veidā. Šeit ir runa par solidaritāti, par kopīgu sadarbību, un es domāju, ka visas 27 valsts šeit ir ļoti kooperatīvas. Sankcijas eh, pret Baltkrieviju, Šība kungs, jūs uzdevāt šo jautājumu. Diskusijas notika Gimnikā par um, izolācijas turpināšanu un iesaistīšanos sankcijas nozīmē ļoti spēcīgu eh, politisku, ekonomisku vēstījumu, un Baltkrievijas sakarā mēs esam bijuši ļoti skaidri, mēs tāda arī turpinām būt, bet arī eh, mums ir jāņem vērā, eh, mums ir jādomā par politisko vēstījumu, ko mēs varam paralēli nos, nosūtīt par to, kas ir jādara viņiem. Un ļoti svarīgi šādu vēstījumu ir nosūtīt, kā arī jādara viņiem zināms, ka ja jūs rīkosieties tā vai citā, tad ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt kopā. Un šādu vēstījumu mēs vēlamies nosūtīt gan caur Eiropas Savienību, gan caur dalību valstīm, kurām ir kontakti Baltkrievijā. Mēs vēlamies, lai situācija mainītos. Un, ja jūs esat tam gatavi, tad mēs esam šeit. Un tā pie tā mēs turpinām strādāt. To Julandas kundze, jūs uzdevāt jautājumu par Krieviju. Es um, eh, nevis apsveicu prezidenta Putina ievēlēšanu, bet es pieņēmu eh, zināšanai šo faktu, un mūsu eh, izteikumi ar prie, parlamentu priekšsēdātāju bija koordinācija. Es, cik tālu redzu, tiek pieņems tas, ka Putins ir Krievijas ievēlētais prezidents. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt vairākus uh, problēmas saistībā ar um, sadarbību ar Krieviju un attiecībām ar Krieviju, bet um, es pieņemu zināšanai notiekošo un mēs turpinām strādāt un virzīties uz priekšu. Un arī pilsoniskās sabiedrības loma Krievijā ir Eh, nozīmīga. Nākošais runātājs, kurš uzdev jautājumu par Falklendas savām, jūs zināt, ka tas nav 12. jautājums, tas ir suverēns jautājums savienot, apvienotie karalistei, un es bez starp citu neapmeklēju Argentīnu, bet gan Brazīliju. Nav runa par to, kam kādi tirzniecības ierobežojumi būtu Eiropas Savienības joma, un, kā jūs zināt, tirzniecības deigā uztur sakarus. Uh, un mēs skaidri norādījām to, ka šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jums, ka tie attiecas uz tirzniecības ģenerāla direkciju, un tie nav ārpolitikas jautājumi. To es vēlos pateikt pilnīgi skaidri. Botskurts kundze, kristieši Irākā un Sīrijas cilvēktiesības. Kā es sacīju iepriekš, mēs eh, daudz laika gimnikā pavadījām runājot par reliģiskām minoritātēm, par atbalstu un um, kristiešu kopienām Irākā un Sīrijā. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc eh, šie jautājumi ir tik būtiski lai varētu viņiem nodrošināt nākotni Sīrijā, lai tie var turpināt būt tas, ka, eh, tie, tas kas tie ir, un šim veistījumam ir jābūt konsekventam no mums visiem visos laikos. Šie ir ļoti būtiski cilvēktiesību jautājumi, kā jūs pilnīgi pareizi norādījāt. Sārģentīni kundze ir devusies eh, projām, bet eh, pieskaroties eh, viņas jautājumiem. Rīt eh, tiksies eh, komisāri pie prez, komisijas priekšsēdētājs Barrosu un es piedalīšos. Un mums ir jā. Ja, sadarbojas caur dažādām ģenerāldirekcijām un dažādiem kabinetiem, lai mūsu sadarbība būtu maksimāli efektīva. Es uzskatu, ka šī sadarbība ir jāpadziļina, jāstiprina. Esmu komisāre, esmu bijusi komisāre un man ir skaidrs priekšstats par darbu komisijās. Bet savu mandātu beigās tā persona, kura nāks manā vietā, varbūt nebūs ar komisijas zināšanām, tāpēc ir ļoti nozīmīga vicepriekšsēdētāja darbība ārējās darbības dienas darbībā, un es gribu īpaši uzsvērt e, šogad, ka mums ir jāstrādā vairāk pie šiem jautājumiem. Tālāk par Brazīliju un Merkosuru. Šis ir tirzniecības jautājums, un es um, nevarēšu izteikties par ar tirzniecību jaut, saistītu jautājumu. Jaņes kungs lēnais progress sarunās ir bijuši zinām skaidrojumi par vairākiem jautājumiem, taču ir vajadzīgs liels koordinācijas darbs no Merkosur puses. Un um, ir ieceri pabeigt darbu pie šiem jautājumiem šī gada beigām. Äh, Paldies, ka jūs savā dzimšanas dienā atlicināt laiku paviesoties pie mums. Paldies, atvainojos tiem kolēģiem, kas netika pie vārda. Tas ir vienkārši tāpēc, ka es citiem ļāvu izrunāties, cik viņi vēlas, un nākamreiz es tā vairs nedarīšu. Un gribu jums teikt paldies, Lēdija Aštone. Paldies, ka jūs uh, runājāt par partnerības instrumentu, ko jūs grasāties izmantot kā svarīgu instrumentu ārpolitikā. Un kolēģi, lūdzu, tagad jūs um, piecelties kājās, lai pieminētu ar klusuma brīdi Tulūzas Uh, atentāta upurus. Tie ir trīs skolēni, viens skolotājs un arī trīs franču uh, karēvji. Danke. Paldies. Sēde ir beigusies.